Balsošanas sadaļa šovakar ir noslēgusies. Ļoti labi. Eihoda kungs, jums vajadzēs tagad beigt sarunas ar saviem kolēģiem, jo jums pienācis laiks runāt. Saskaņā ar darba kārtību mums ir jāskata Eikhauta kunga ziņojums. Man vēl ir jānolasa virsraksts. Nē, komisāri nav klāt. Nu jā, tad mums patiešām nāksies pagaidīt. Viņš nav apsēdies. Viņš ir mūsu vidū, bet viņš nav apsēdies. Euh, Godājumie kolēģi, mēs mēģināsim turpināt debates. Es gribētu aicināt visus, kas koridoros diskutē, lūdzu beidziet šīs sarunas vai arī dodieties ārā no zāles un varat tās turpināt tur. Un ļaujiet mums veikt šo varbūt nevisai patīkamo, bet noderīgo darbu.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 par CO2 emisijas standartiem jauniem lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Došu jums vārdu kā referentam. Jums ir atvēlētas četras minūtes. Mēs jūs klausāmies. Uh, in... Lielas paldies par jūsu izrādīto interesi par CO2 un uh, smagajām automašīnām. Interesē vajadzētu būt, jo šis ir pēdējais tiesību akts par klimatu, ko pieņemam šajā sasaukumā. Tas nozīmē, ka pēc tam mums vajadzēs uh, uzlabojumus, bet tas jau būs nākamais sasaukums. Uh, Šodien mēs varam svinēt, tāpēc, ka pirmo reizi Eiropas Savienība regulēs CO2 emisijas liels noslodzes transporta līdzekļiem. Tāpat kā attiecībā uz CO2 um, ehm, likumdošanu attiecībā uz automašīnām cīņa bija smaga, bet es domāju, ka mums izdevās uzvarēt. Mums bija ļoti laba sadarbība starp ēnu referentiem no visām grupām, Liels paldies viņiem par eh, viņu paveikto. Nevienmēr bijām viensprātis, bet es domāju, ka beigās mēs esam sagatavojuši tādu rezultātu, kur visi var sajust to, cik svarīgs ir šis tiesība akts. Mēs eh, sagatavosim līdz 2025. gadam tādu aktu, kas ļaus mums eh, noteikt saistošus mērķus - 15% sākumā, un pēc tam 30%. Un, jo īpaši, ja runa par šo ilgtermiņa mērķi, tas būs ļoti skaidrs signāls Uh, smago automašīnu ražotājiem, ka viņiem vajadzēs investēt jaunās tehnoloģijās. Tāpat arī mums ir izdevies atbrīvoties no problēmām, kas galvenokārt saistījās ar superkredītiem, un mēs esam samazinājuši tos līdz 2% bez emisiju transporta līdzekļiem. Un arī tas ir skaidrs signāls ražotājiem, ka viņi nevarēs vienkārši uzlabot pašreizējās iekšticas zinēja tehnoloģijas, bet viņiem vajadzēs investēt jaunās tehnoloģijās nākotnē, kas varētu būt e-mobilitāte, varbūt pat ūdeņraža tehnoloģijas vai bezemisiju transporta līdzekļi. Jebkurā gadījumā tas ir noteiktais virziens ražotājiem. Kā jau es minēju, cīņa bija smaga, protams, zaļie būtu gribējuši redzēt vēl striktākus mērķus, bet tagad ir svarīgi, kā ražotājiem ir skaidrība ilgtermiņā. Viņi zina, kur tieši vajadzētu investēt, lai nodrošinātu, ka transporta nozare arī kļūtu tīrāka un lai tā nodrošinātu dekarbonizāciju. Un uh, tad, kad cilvēki jums prasa, vai šīs lielās noslodzes transporta līdzekļi ir tiešām tik svarīgi, tad kopā tie ir 6% Eiropā, un, ja runa par autoceļu transportu, tie ir pat 25%. Tātad mēs šeit runājam par ļoti nozīmīgu kategoriju. Un īsnībā tāpat palielinās, jo mēs zinām, ka līdz 2050. gadam mums vajadzētu pilnībā dekarbonizēt uh, ekonomiku. Tāpēc šis tiesību akts ir tik svarīgs. Uh, Mums ir paredzēta arī pārskatīšana līdz 2022. gadam, un varu jums apsolīt, ka tad mēs iespējams runāsim arī par rītdien pieņemtajiem mērķiem, un iespējams, ka mēs secināsim, ka mēs varēsim paveikt arī vairāk. Tie ir signāli ražotājiem, tās ir arī investīcijas, kas tiks ieguldītas bez emisiju transporta līdzekļos. Un Mums, protams, ir jādomā par darbvietām Eiropas Savienībā, jo, ja runa par lielas noslodzes transporta līdzekļiem, mums kā Eiropai vajadzēja sākt regulēt, tāpēc, ka tādas valstis kā ASV, Japāna un Kanāda jau ir sagatavojušas savus likumus. Tātad mēs mēģinām šīs valstis panākt, un mums jānodrošina, lai šīs jaunās tehnoloģijas tiktu radītas Eiropā, radot vienlaicīgi arī darba vietas Eiropā, un, protams, vienlaicīgi arī dekarbonizējot transporta sektoru, kas arī ir vajadzīgs, ja mēs var, vēlamies pildīt Parīzes vienošanos. Domāju, ka mēs esam panākuši labu rezultātu, un es vēlos pateikties visiem iesaistītajiem, paldies arī komisijai un padomēji, kuras nav klāt. Liels paldies par šo vienošanos un ar prieku gaidu rītdienas balsojumu. Si, monsieur, monsieur Paldies, un tagad uh, došu vārdu komisāram arī esam Kaņietim. Priekšsēdētājs kundze, godāmie deputāti! Man ir ārkārtīgi liels prieks būt jūsu vidū šajās pēdējās debatēs, kur mēs runāsim par tiesību aktu, kas pirmo reizi noteiks eh, CO2 emisiju standārtus lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Vienošanās, kas ir panākta starp uh, Eiropas parlamentu un padomi, ir ļoti svarīga, jo tā ļauj mums pabeigt tādu visaptverošu tiesisko ietvaru klimatam un transportam līdz 2030. gadam. Mēs, varēsim, mēs varējām pieņemt šo tiesību aktu pateicoties um, ieguldījumam no abām institūcijām, un jo īpaši es vēlētos pateikties referentam. Eikota kungam un arī visiem ēnu referentiem. Es vēlētos viņus apsveikt par ļoti labo rezultātu, kas tika panākta tik īsā laika termiņā. Šī panāktā vienošanās ir gan ambicioza, gan līdzsvarota. Tās svarīgākie elementi ir tādi, ka eh, lielas noslodzes eh, transporta līdzekļiem Eiropas Savienībā vajadzēs eh, nodrošināt par 15% zemākas emisijas 2025. gadā un par 30% zemākas emisijas 2030. gadam, ņemot vairāk ieteikto atsaucas periodu. Un uh, Eh, šie mērķi eh, šiem lielās noslaucas transportlīdzekļiem, kas sasāda apmēram 70% no eh, visa autoparka, ļaus nodrošināt bez emisiju vai zemu emisiju transportlīdzekļus jau tuvākajos desmit gados. Mēs līdz ar to varēsim nodrošināt zemākas emisijas jau no 2025. gada. Šie striktākie standarti nozīmēs to, ka tā kļūs par realitāti, un tas vairs nebūs uzliks tikai uz papīra. Mēs varēsim arī izvērtēt tiesību aktu efektivitāti. Šīs tiesību akts ļauj nodrošināt to, lai transporta nozare varētu pāriet uz eh, klimatam neitrālām tehnoloģijām. Uh, Ja mēs nerīkotos, tad emisijas no lielas noslodzes transporta līdzekļiem sastādītu apmēram 25% transporta nozarē kopumā un palielinātos par 10% tuvākajā laikā. E, ņemot vērā šos, šīs panāktās vienošanās, mēs varēsim samazināt emisijas par 24% 2030. gadā salīdzinot eh, to ar 2025. gadu. Dalība valstis līdz ar to varēs panākt eh, saistošus mērķus un Eiropas Savienība varēs pildīt Parīzes vienošanos. Transporta operatori varēs ietaupīt 25 tūkstošus eiro eh, pirmajā gadā, ja viņi būs nopirkuši jaunu transporta līdzekli 2025. gadā. Un 2030. gadā šis ietaupījums būs vēl lielāks, jo īpaši tas būs noderīgi, tāpēc, ka ir tūkstošiem mazu mazu un vidēju uzņēmumu, kas darbojas eh, kravas pārvadājumu sektorā Eiropā, un eh, tajā ir nodarbināti gandrīz 3 miljoni cilvēku. Mūsu mieķis ir modernizēt Eiropas Savienības ekonomiku, jo īpaši automobīļu nozari. Mums ir arī jāveicina investīcijas un jāstiprina eh, pētniecība tīrajās tehnoloģijās, un jo īpaši mums ir jādomā par stimulu sistēmu bezemisiju un zememisiju. emisiju transporta līdzekļiem, kas ļaus mums šos transporta līdzekļus padarīt daudz novatoriskākus. Mums ir jādomā arī par uzlādes infrastruktūru. Šeit arī ir vajadzīgs novatoriskums tā, lai mēs varētu radīt jaunas bezemisiju uh, transporta līdzekļus. Tas, protams, arī ietekmēs uh, izaugsmi un attīstību visā Eiropas Savienībā. Deputāti, es eh, beigās gribētu jūs aicināt atbalstīt šo ambiciozo un līdzsvaroto vienošanos. Šis jaunais tiesība akts ļaus Eiropas Savienībai pāriet uz eh, tīru mobilitāti. Un es vēlētos arī informēt eh, parlamenta deputātus, ka komisija ir sagatavojusi divus paziņojumus kas pauž pilnu atbalstu šim nolīgumam. Tas ļaus mums izmantot arī vektora simulācijas ierīci, un tāpat arī mēs varēsim nodrošināt maksimālos uh, svaru šiem bezemisiju transporta līdzekļiem. Lielas paldies visiem par uh, pausto atbalstu. Paldies! Je, nous allons écouter Madame, Madame Virk. Tagad mēs dosim vārdu Virkunens kundzei, kas izteiksies transporta un turismu komitejas vārdā. Viņai ir atvēlēta viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos izteikties eh, transporta komitejas vārdā un pateikties visiem par ļoti labajiem rezultātiem. Šīs tiesība akts parāda, ka transporta komitejas mērķi ir tālajoši, un eh, transporta līdzekļu ražotājiem vajadzēs nodrošināt 15% emisiju samazinājumu līdz 2025. gadam, savukārt līdz 2030. gadam tie jau būs 30%. Tas ir ļoti uh, ambiciozs, bet arī ļoti svarīgs mērķis, jo mums ir jānodrošina uh, labs regulējums, tāpēc, ka šāds regulējums ir pirmais attiecībā uz lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Mums ir vajadzīgi efektīvāki transporta līdzekļi, lai apkalpošanas izmaksas samazinātos, jo tās galvenokārt ir saistītas ar degvielas izmantošanu. Vienlaicīgi mums ir jādomā arī par novatoriskumu nozarē. Nākotnē ir svarīgi, lai mēs attīstītu mērīšanas metodes Mums vajadzētu ņemt vērā arī enerģijas izmantošanu visā ciklā, un tāpat arī ir vajadzīga tehnoloģija neutralitāte, tāpēc ka transporta nozarē ir ļoti liels potenciāls emisiju samazināšanai. Merci, pas... Paldies. Tagad eh, dosim vārdu runātājiem politisko grupu vārdā. ETP grupa Fjellner kungs. Paldies, priekšādātāji. Ļoti daudzi darba gadi ir ieguldīti eh, šajā darbā, un tagad eh, mums būs jābalso par jaunajiem noteikumiem. To darīsim jau rīt. Sarunas ir bijušas ļoti garas un grūtas, bet es uzskatu, ka iznākums ir ļoti labs. Mēs eh, ļausim nodrošināt labākus transporta līdzekļus, un tas nāks par labu arī videi. Es pēdējo reizi uzrunāju šo Eiropas parlamentu, un Vēlos pateikties par šiem 15 lieliskajiem gadiem. Tagad man jau sāks irmota dēniņi kopā ar jums. Esmu eh, šeit daudz ko pieredzējis, bet es esmu ļoti lepns pārstāvēt šeit Zviedrijas mērno partiju. Mēs esam iestājušies par brīvo tirzniecību, jo tā ļauj cilvēkiem kļūt bagātākiem, tā padara arī Eiropu daudz turīgāku un tas nozīmē, ka mēs varam kļūt arī par iedvesmas avotu citām pasaules daļām. Tas ļauj mums mainīt Zviedriju un mainīt arī Eiropu. Iespējams, es neesmu bijis pats mērenākais mērenās partijas biedrs, bet es vienmēr esmu mēģinājis atrast pareizās vērtības, jo tās ir svarīgas arī maniem vēlētājiem. Uzskatu, ka par Eiropu ir vērts cīnīties, jo Eiropa iestājas par mieru un mierīgu līdzās pastāvēšanu. Un visiem, kas sanāksme nav vietā, es gribētu teikt, ka mums nevajadzētu nekad atteikties no šīm cerībām. Par šīm cerībām ir vērts cīnīties. Paldies! Dod svā, došu vārdu Zofoli kungam uz divām minūtēm sociāldemokrātu grupā. Bet lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Monsieur Zofoli, il n'y a pas de micro. Copfalikungs, mikrofons nav ieslēgts. Si sente? Sì. I regolamenti in esame che sosteniamo colmano una grave lacuna. Jāsaka, ka uh, pirmo reizi Eiropā pēc eh, lielas eh, pretestības un veseliem desmitiem eh, diskusiju gadiem esam panākuši kopīgas normas CO2 emisijām smagiem transporta līdzekļiem, kas dod 6% no kopējām Eiropas Savienības CO2 emisijām. Papildus ambicioziem, bet sasniedzamajiem emisiju mērķiem esam paredzējuši arī atbilstības testu uz ceļiem. Uh, lai nodrošinātu arī šo pārbaudu reālos braukšanas apstākļos. Tas eh, tiks pārbaudīts atbilstoši laboratorijas certifikātiem, un šie dati ir nepieciešami, lai izvairītos no līdzīgiem eh, skandāliem kā dīzelgeit. Šos datus varētu izmantot arī trešās puses, lai varētu veikt neatkarīgas pārbaudas. Ir svarīgi prasīt tagad komisijai eh, metodoloģiju lai varētu izvērtēt eh, šo patēriņu un rādītājs viss eh, izmantošanas laika eh, periodā, lai varētu tālāk domāt arī par elektrisko smago transporta līdzekļu izmantošanu ar zemām emisijām, jo mm, ar 25. gadu būs minimāla obligāta šādu transporta līdzekļu daļa Tā tad eh, būs eh, paredzētas publiskās un privātās investīcijas eh, šīm uzlādes procesiem un jādomā par transporta dekarbonizāciju, izmantojot dabas gāzi un nepieciešams, lai komisija veidotu fondu, lai varētu pārkvalificēt arī strādājošos šajā sektorā, lai nodrošinātu ilgspējīgu pārēju arī ne tikai no vidas, bet arī sociālā aspekta. Šī regula. Uh, Eh, paredz eh, pārmaiņas Eiropā. Tātad tās būs pārmaiņas uz jaunu attīstības modeli, kas balstās uz eh, sadarbību starp nozari un vidi. Demismaker kungs, minūte 30 no EKR grupas. Uh, paldies! Rīt pēcpusdienā mums būs pēdējais balsojums šī parlamenta plenārsēdē, un atkal mums uh, būs iespēja balsot par konkrētiem pasākumiem mūsu cīņā pret klimatiskajām izmaiņām. CO2 izmis, iz, emisijas no uh, liels noslots transporta līdzekļiem uh, dod 6% no Eiropas Savienības kopējām CO2 emisijām, un uh, šīs emisijas visu laiku palielinās arī manā valstī, uh, Flandrijā. Ja mēs tik tiešām gribam pildīt klimata no vienošanās mērķus, tad mums ir e, jāpadara e, šo transporta līdzekļu, tātad HDV transporta līdzekļu floti zaļāku. Ir svarīgi, lai mēs pirmām kārtām pieņemtu CO2 samazināšanas standartu e, šiem liels noslots transporta līdzekļiem. Ir nepieciešams arī veicināt, atbalstīt zemu un nulles emisiju transporta līdzekļus, tāpēc arī es un mana partija mēs esam par šiem grozījumiem, kaut gan būtu tomēr gribējuši būt ambiciozāki. Pārāk daudz cilvēku cieši no tā, ka ir slikta gaisa kvalitāte, pārāk daudz cilvēku pirmlaicīgi, priekšlaicīgi arī mirsta gaisa piesārņojuma dēļ. Tāpēc mums ir nepieciešama standarta, lai varētu ietaupīt degvielu. Tas, protams, ir labi uzņēmumiem un patērētājiem. Un visbeidzot. Ir jānodrošina arī produktu standartizācija, ņemot vērā investīcijas un certifikāciju. Trešās valsts tādas kā ASV un Ķīna jau to dara, un mēs nedrīkstam palikt iepakaļ. Paldies, Torvald kungs. Eh, divas minūtes lūdzu. Alda grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju sākt ar eh, pateicības vārdiem eh, maniem kolēģiem, biedriem, kas ir strādājuši kopā ar mani visus šos gadus sarunu laikā. Es sadarbojos ar Eikhautu kungu un, protams, arī ar Kristofelu Fjellneru, tātad tie bija mani īpaši sadarbības partneri. Viņš eh, sūdzējās, ka esot nedaudz nosirmojis šo gadu laikā, bet, eh, nu, nezinu, raugos uz komisāru, skatos uz sevi un eh, varu teikt, ka esam pasnie, sasnieguši ko vairāk, kā ne tikai dažus sirmas matus, esam veikuši kolosālu darbu. Jā, priekšā ir tālāki izaicinājumi. Pirmais ir fragmentācija, sadrumstalotība, runājot par ražošanu. Ir daži ražotāji, kas Eh, pildīs, sasniegs šos mērķus bez kādām problēmām, tad ir citi ražotāji, kuriem būs ārkārtīgi grūti sasniegt šos mērķus, un tas padarīs eh, visu šo darbu sarežģītāku. Ir vēl viena sarežģītība - nulles emisiju transporta līdzekļi vai bezemisiju transporta līdzekļi, tātad eh, mašīnas, kas izmanto netīru elektrību, nu, no tie vairs nebūs bezemisija transporta līdzekļi. Tāpēc mums ir jāliek latiņa ļoti augsts, ja mēs gribam uh, sasniegt tos mērķus, par kuriem mēs runājam ar Grētu Tunbergu vakar. Tā tad viss ir atkarīgs no tā, cik būsim gatavi investēt nākotnē un tīrā elektrībā. Tas ir ceļš uz priekšu un tas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešams tilts uz nākotni, alternatīvi degviela savoti, jānodrošina, lai emisiju līdzekļi būtu uh, zemāk nekā tai elektrībai, ko mēs izmantojam tagad. Lielākais izaicinājums nākotnē saistās ar um, referenta jau pieminēto, ka mums ir jāuzrauga šīs likumdošanas īstenošana turpmāko gadu laikā. Mēs te runājam par nākamo parlamentu sasaukumu. Tātad nākamajam parlamentam jau darbs uh, ir priekšā nodrošinot, lai šis konkrētais priekšlikums uh, nonāktu tur, kur mēs gribējām, lai tas aiziet, lai mēs sasniegtu savus mēķus, un tāpat arī komisija. Tā tad būtu svarīgi, lai jūs teiktu, darītu īstās un pareizās lietas, un uh, Nu, ceram tātad, ka šis process arī notiks. Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu, Torvald kungs? Jā, saka Torvald kungs, ar prieku vienmēr uzklausu citu jautājumus. Vēlos no sirds teikt paldies kolēģim Torvalda kungam, jo, protams, ka CO2 emisijas ir milzīgs problēma jautājums. Un tiešām jādomā vienmēr par šo smago noslodzes auto, smagās noslodzes automašīnu izmantošanu visā to izmantošanas ciklā. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka, piemēram, tāda turpinošamies braukšana dažādās dalībvalstīs un uh, attiecīgi intele, inteliģenta vietka sistēma varētu šajā gadījumā samazināt CO2 emisijas? Paldies, Akturvald kungs. Cik interesants jautājums. Es domāju, ka svarīgākā lieta, kas mums ir nepieciešama mūsu ekonomikās, ir ne tik daudz viedie transportlīdzekļi, bet viedi vadītāji. Uh, Nezinu, vai Rubikungs, vai viņam ir uh, kādi šādi viedi vadītāji, vai viņš to var nodrošināt vai panākt, bet tas mums ir vajadzīgs. Mums ir jāiemācās braukt. Mums ir visi tehniskie līdzekļi, lai šo situāciju kontrolētu. Un mēs nedrīkstam baidīties no tehnoloģijām un visām iespējām, ko tās uh, nodrošina. Ja mēs nebaidamies, tad es domāju, mēs varam saglābt situāciju. Paldies! Paldies! Un uh, tagad Eka. Stefan. Eka kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, priekšsādātāji, godātie kolēģi. Šai parlamentā bieži esmu kritizējis komisiju un padomu par to, ka viņi pārāk ieklausās lielajos koncernos un eh, nu, pieņem lēmums, kas attiecīgi nāk par sliktu dabai un iedzīvotājiem. Uh, Un tāpēc es ārkārtīgi priecīgs, ka NV komiteja Basai Kauts un ēnu referenti beigās ir nonākuši pie šī dokumenta. Rīt balsosim par šo pirmo regulu par CO2 emisiju samazinājumu šajās smagās noslodzes automašīnās. Un tomēr izjūtām no rūpniecības būtisku pretestību no viens otras valdības, ir īpaši Vācijas valdības šo pretestību jūtām. Un um, viņi jāsaka vēlējās krietni samazināt vēl komisijas priekšlikumā ierosināto. Bet šie dokumenti, šis solis uz priekšu būs ļoti nozīmīgs nozīmīgs, tomēr nepietiekami liels. Vēl priekšā daudz darba darāms ļoti daudzās jomās. Uh, un šobrīd notur savu pēdējo runu šajā parlamentā. Nākamajā sasaukumā šeit vairs nebūšu deputāts. Bet tāpēc gribētu jūs lūgt uh, savos nākotnes lēmumos, kā piemēram domājot par 13. pāntu Lisabonas līgumā, beidzot, ņem, beidzot ņemt vērā visu šo Eiropas miljonu iedzīvotāju vēlmi, kas vēlas uh, taču izdzīvot nevis uh, eh, mirču emisijas gāžu rezultātā. Un Jūs, tas, ka jūs ieklausāties rūpniecībā, tur nevajadzētu izslēgt veselos aprātu. Ir jāmaina mūsu kopējā nostāja. Ir jādomā ne tikai par nodarbi, pilnu nodarbinātību un eh, ekonomiku, bet gan par labklājību un dzīves līmeni un šīs planētas izdzīvošanas spēju. Tas ir vajadzīgs Eiropas pilsoņiem. Tie to no jums arī gaida. Vēl jums visiem visu to labāko un lai jums tiešām veicas arī turpmāk pieņemt pareizos politiskos lēmumus. Lielas paldies! Eh, paldies, Eka kungam. Ir zilās kartīts jautājums, vai jūs to pieņemsiet, Eka kungs? Eh, Līdz kungs, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Dank. Jā, paldies, ko tātais kolēģi Eka. Mm, es arī jums personīgi, protams, vēlu visu to labāko, labāko nākotnē, bet tomēr gribu uzdot arī jautājumu. No kurienes esat saņēmis informāciju, ka tas, kas šobrīd ir priekšā, patiešām faktiski ir kas krietni citādāks par komisijas sākotnējo priekšlikumu? Cik tā saprotu es, tad šie pietu, cipari visai pietuvināti un šie 15% un 30% tieši tā sākumā bija arī paredzēti. Manuprāt, tas ir ļoti viedas risinājums un, manuprāt, nebūtu neiet tālāk par komisijas sākotnējo ierosinājumu. Nu, tas, ko es vēlējos ar to pateikt, ir tas, ka atsevišķos punktos šai sarunās esam panākuši tādus mērķus, kas patiešām tomēr iet tālāk nekā komisijas sākotnējā priekšlikumā. Un tas tāpēc, ka Basaikovs patiešām veic izcilu darbu burtiski nagiem un zobiem viņš plēsās par, šo, eh, par šiem panākumiem, un tāpēc mums priekšā ir ļoti lielisks ambiciozs ziņojums, un gribu viņam tāpēc tīri personīgi par to teikt paldies. Liels paldies! Un eh, tagad zaļo grupas vārdā Delī kundze. Eh, divas minūtes. Lūdzu, Karīma, jums vārds. Cienījamie kolēģi, šonadēļ Mēs eh, uzņēmām eh, jauno klimata cīnītāju Grētu Tunbergu, un viņa teica, rīkojieties, eh, darbojieties, dariet kaut ko tagad. Dariet tā, lai jūs politisko lēmumu pieņēmēji nodrošinātu, ka nākotnes eh, paudzes var dzīvot eh, laimīgi labā vidē. Ja mēs nereaģēsim uz planētas vajadzībām un nesaglabāsim savu veselību, ja mēs gribam būtiski samazināt piesārņojumu, tad mums ir jāuzņem sava atbildība un transporta sektoram arī jāuzliek pienākumi kā citiem sektoriem, kā visiem cilvēkiem. Uz Eiropas ceļiem eh, ir 5% smago transporta līdzekļu no visu transporta līdzekļu skaitu, bet ties Eh, dod apmēram 25% CO2 izmešus, tātad ceturto daļu no visiem CO2 izmešiem. Eh, ja mēs gribam, lai kādu dienu mēs varētu ievērot COP21 prasības, lai mēs varētu glābt planētu un eh, klimatu, tad nu vairs nav laika jānodrošina nepieciešamais līdzsvars. Ar pašreizējo tekstu mēs balstosim un mēs spērsim pirmos soļus, lai samazinātu CO2 izmešus izmešus līdz 25 gadam par 15%, līdz pat 30% līdz 30 gadam smagiem transporta līdzekļiem un regulēt tālāk nekā komisijas priekšlikums. Tas paredz pirmo reizi, ka Eiropa beigs šo smago transporta līdzekļu piesārņojumu un uzlabos attiecīgi gaisa kvalitāti. Šī ir uzvara. Šī uzvara ko tā demonstrē? Tā demonstrē, ka ja mēs izvēlētie deputāti, kad mēs uzklausām uh, arī šos jauniešus, kas katru nedēļu iziet ielās, kas prasa, lai mēs glābtu klimatu. Uh, nu, ka nepietiek tikai ar uh, skaistiem vārdiem, un ja mēs pārējām pie reāliem darbiem, tad lietas tik tiešām var virzīties vajadzīgā virzienā. O, mums vajadzētu būt lepniem, bet būsim uzmanīgi, šis ceļš uz priekšu vēl ir garš. Ja mēs gribam saglabāt eh, un dot iespēju mūsu bērniem eh, elpot tīru gaisu, būt laimīgiem un eh, izmantot, dzīvot mūsu skaistajā planētā, tad arī ir jābalsot par šo tekstu, jo balsot par šo tekstu nozīmē balsot par klimatu. Paldies! Paldies! Un Eh, tagad eh, Nāciju brīvības eh, Eiropas grupas vārdā Lančīnī kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdātāji. Transporta sektoram ir ļoti svarīga loma gan ekonomikai, gan Eiropas sabiedrībai, gan dalību valstīm. Un šķiet, ka šeit mēs aizmirstam, ka ir jāņem vērā arī Eiropas strādājošo intereses. Pasākumi šajā priekšlikumā ir tādi anahronistiski un nereāli. Eh, šajā tekstā tiek runāts par pāreju uz eh, bezemisiju eh, mobilitāti, izmantojot jaunās tehnoloģijas, bez tāda reāla ietekmes izvērtējuma par ierosinātiem pasākumiem tiek paredzēts elektriskais šis risinājums, neņemot vērā visas iespējamās alternatīvas, kādas šobrīd ir tirgū. Būtu jādomā dažādu tehnoloģiju izmantošanu un jāparedz garāk tehnoloģiju ieviešanas laiku, lai dotu uzņēmumiem laiku pielāgoties. Tehnoloģija attīstība, nulles emisijas eh, vēl nav aizvirzījušās uz priekšu kravas auto sektorā. Un eh, tāpat attiecībā uz eh, transporta autobusiem. Uh, Ir jādomā par Eiropas eh, konkurētspēju. Eiropa būs atkarīga no bagātajām dalībvalstīm, kurām ir izēja materiāli, lai ražotu akumulātors, eh, neņemot vērā, ka elektroenerģija, kas tiek ražota mūsu kontinentā, joprojām daļēji nāk no eh, piesārņojošām stacijām. Un jāsaka, ka jau ir iespējas izmantot jaunas uh, uzlādējamas uh, sistēmas, uh, tās tomēr izmanto elektrību, kas nāk no piesārņojošām energostacijām. Ir tāpēc jādomā arī par nodarbinātību par strādājošiem auto sektorā. Uh, Jāskatās, kas, piemēram, notiek Vācijā. Mēs zinām, ka daudzas darba vietas varētu tikt eh, zaudētas eh, līdz 30. gadam. Mums ir pienākums eh, labi pārdomāt šo priekšlikumu, kurš pašreizējā teksta redakcijā dod tādus nesaskaņotus pasākumus. Paldies! Grazie mille! Paldies! Un tālāk Sošņērca kungs viena minūte. Paldies! Nav bez emisiju transporta līdzekļi. Beidziet uh, visu laiku atkārtot uh, šos mēlus savos dokumentos. Nav tāda lieta, un uh, paredzamā nākotnē nebūs tāda lieta. Tas ir vienkārši mārketinga triks mm, elektroautomobiļu ražotājiem šie tā sauktie bezemisiju transporta līdzekļi, viņi emitē, bet ne tur, kur viņi brauc. Viņi piesārņo Nu, tātad šajās elektrostacijās. Tāpēc eh, beidziet, pārtrauciet eh, teikt šos melus. Eh, Dalī kundze jau pateica, ko viņa gribēja, nu, tad tā, un aizgāja. Tādas te nu ir šīs debatas, un varētu teikt, jā, mēs te gribam ierobežot to visu un tā tālāk, bet ja nav tehnoloģija, kas mums ļauj limitēt uh, emisijas, nu, tad tas viss būs vienkārši tādā slēptā veidā. Mēs šīs emisijas pārnesīsim kaut kur citur ar tādiem trikiem. Uh, Un globālā mērogā tas radīs gaug augstākas emisijas. Šis ziņojums ir pilnīgi bezatbildīgs. Tā nu tas ir. Paldies! Un tagad uh, Līzes kungam vārds uz minūti 30 lūdzu. Liels paldies, godātie kolēģi! Ir ārkārtīgi labi, ka rītdien balsosim par šīm um, vērtībām attiecībā uz lielas noslodzes transporta līdzekļiem. Tas būs tālāks ieguldījums mūsu cīņā pret klimata pārmaiņām Nu, tas nebūs vienkārši, bet tas ir iespējams un ļoti labi radīt šādus jaunus um, mērķus. Un ir arī labi, ka viena otra lieta šeit vairs dokumentā neatrodas. Paldies Aikot kungam par viņa pragmatismu, strādājuši pie, tī, strādāju pie šī jautājuma, ka viņš beigās ņēma vērā arī to, ko ieteica um, Tautas partija un komisija. Paldies arī Kristoferam Fjellneram par iesaistīšanos darbā, ne tikai strādājot pie šī dokumenta, bet arī pie daudziem citiem. Uh, un gribu izmantot šo iespēju arī, lai teiktu paldies komisāram Miglam Ariesam Kaņetam. Viņš savas uzklausīšanas laikā uzklausīja ārkārtīgi daudz kritikas un pārmetumu, un arī es biju to vidū, kas viņu toreiz kritizēja, bet šoreiz man jāatzīst, ka mēs kopīgiem spēkiem patiešām esam panākuši ļoti daudz klimata pārmaiņu apkarošanas jomā Eiropā. Un šis ir pēdējais tiesību akts, ko šeit parlamentā šai jomā pieņemsim, un tāpēc vēlreiz liels paldies Kaņetas kungam. Mums darbs jāturpina, un es domāju, ka viena tēma būs ļoti aktuāla nākamajā sasaukumā. Respektīvi, mums būs jāspēcina dzelzceļš. Vidē draudzīgi smagās automašīnas tas viss ir ļoti labi, bet vairāk preču jāpārvadā tieši pa dzelzceļu. Un šajā gadījumā mums jāraugās uz dzelzceļa līniju noslodzi un tā tālāk. E, un jāskatās arī uz e, nu, citiem transporta veidiem. Bet nu, tas būs darbs, kas jāveic nākamajā sasaukumā. Paldies par uzmanību! Paldies! Un eh, Līzes kungs ir zilās kartīts jautājums jums no Sošņērds kunga. Vai jūs pieņemsiet? Eh, Jā, protams. Eh, jūs teicāt, ka mēs esam tik daudz panākuši klimata jomā. Ko tad esam sasnieguši, ko esam izdarījuši? Jo vienīgais, es tik redzu, ka papīrs tiek apdrukāts, klimats nav mainījies. Ko konkrēti esam izdarījuši klimata vārdā? Ja, ah, Ne, es ļoti labi, protams, apzinos, ehm, ehm, no kā, kādu novirzienu jūs pārstājam, bet es, piemēram, kad runāju, mēs esam strādājuši pie tā, lai sasniegtu 2030. gada mērķus. Rītdien noslēdzam virkni tiesību aktu, rīt ir tas pēdējais punkts, izveidojot kopēju ietvaru, kas ļaus mums sasniegt šos 40% emisiju samazināšanas mērķi. Un jāsaka, nu, citi kontinenti šajā gadījumā no nu, mums var tikai pamācīties. Un ir ļoti svarīgi, lai Eiropa tiešām rādītu paraugu citiem un vienlaikus pieturētos pie noteikumiem, kas ļauj rūpēties par to, ka energointensīvās nozars neiet prom no mm, Eiropas. Esam panākuši, manuprāt, labu līdzsvaru, un tas, ka jūs to visu kritizējat, nozīmē, ka esam paveikuši kaut ko patiešām lielisku. Liels paldies! Un tagad vārds Dalī kundzei. Minūte 30, lūdzu, Mirjam. Paldies! Pirmām kārtām gribētu sveikt referentu Basu Eikautu. Paldies viņam par eh, darbu, panākto rezultātu. Zinu, ka tas nebija viegls eh, dosie un ir ļoti labi, ka mums tagad ir vēl viena izstrādāta politika, lai mazinātu CO2 emisijas, jo pārāk ilgi jau mums nav bijuši standarti, eh, liels noslodzes transporta līdzekļiem, apzinoties, ka šīm smagajām mašīnām ir ļoti liela ietekme uz globālo sasilšanu un ietekme uz vīdi palielināsies, ja mēs turpināsim visu bez kādām izmaiņām izmaiņām. Ir tik tiešām pienācis laiks Eiropas Savienībā pieņemt saistošus CO2 mērķus uh, uh, smagiem transporta līdzekļiem. Tālāk runājot par komisijas sākotnējo pozīciju un šiem tīrajiem uh, mērķiem, tas bija smags darbs un sarunas ar padomu, lai mm, iekļautu šo nulles līmeni, no nu, tas bija sasniegums. Uh, Es eh, ļoti labi visu šo darbu pārzinu, gribu pateikties arī mūsu sociāldemokrātu uh, referentam Zafalī par eh, ļoti labo devumu un viņa lomu, lai panāktu labu kompromisu. Parlamenta pozīcija nosaka ambīciju līmeni. Tas mums ir nepieciešams, lai mēs varētu uh, pildīt savas, um, savu atbildību Un eh, tīrāk transporta līdzekļi, arī liels nospodnis transporta līdzekļi, ja tas notiks, tad tas eh, būs eh, arī stimuls zememisiju un bezemisiju līdzekļu ražošanai, kas galvā virzīs uz priekšu šīs izmaiņas. Tas ir tas, ko mēs gribam panākt ar savu darbu, un es ceru, ka turpināsies tālāks darbs arī turpmākajos gados. Paldies! Paldies! Un tagad Revo Dalon Bonfā kundzei uz uh, pusotru minūti. Paldies, uh, priekšsādātāji! Nu, beidzot, Eiropas Savienība nosaka saistības samazināt CO2 izmešas smagiem transporta līdzekļiem. Uh, Sociāla demokrāta ļoti strādāja transporta komitejā. Mēs gribējām ambiciozākus mēķus, bet dalību valsts un konkrēti Vācija un citas eh, nozars eh, um, iespējā samazināja šos mēģus. Ir žēl, ka padome samazināja šīs ambīcijas, eh, CO2 izmešu apjoms tāpat laikā transportā tikai palielinājies. Tāpat laikā 22. gadā paredzētais pārskats tomēr būs svarīgs punkts, lai mēs pieslīpētu šo likumdošanu un, ja nepieciešams, varbūt varbūt eh, iekļaut lielāku transporta līdzekļu skaitu un paaugstināt šos mērķus. Diemžēl politiskās gribas eh, trūkums ir bijis no dalību valstīm, bet tomēr ir bijis pozitīvs šis solis. Mums ir nepieciešami saistoši mērķi. Šis eh, regulējums ir solis uz priekšu, lai mazinātu gaisa piesārņojumu, lai ievērotu klimatiskos mērķus, īpaši Parīzē izvirzītos, kas paredz pasākums, lai mazinātu klimatisko sasilšanu. Mums ir atbildība nākotnes paauģu priekšā. Eiropa konkrēti rīkojas, lai mazinātu piesārņojumu, un man ir eh, prieks un gods, ka mana pēdējā runa plenārsēdē būs tieši par šo jautājumu. Un eh, tāpēc vēlreiz paldies. Paldies, un tagad pārējām uz eh, brīvā mikrofona sādaļu. Divi deputāti ir pieteikušies. Pirmais Fāriekungs uz vienu minūti. Lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdātāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas piedalījās eh, darbā, arī lai noslēgtu šo dosjē ar visām mūsu ambīcijām, lai mazinātu CO2 izmešus, eh, liels noslots transporta līdzekļiem. Paldies visiem, kas strādāja visu šis sasaukumu ietvaros, tāpat arī pie citiem failiem, lai mēs varētu nodrošināt Parīzes vienošanās mērķu sasniegšanu. Dalīkundze, kur gan ir aizgājusi, jā, viņa arī teica, ka ir jāsamazina emisijas un uh, Tādā veidā mums arī izdevies eh, panākt, ka parlaments un eh, politiskās grupas, eh, tātad tautas partija, mēs esam ieklausījušies savā apziņā. Mēs nevaram teikt, ka klimatiskā sasilšana nenotiek. Mums ir jāsaprot, cik toksiska, kaitīga dažkārt cilvēka darbība attiecībā uz mūsu klimatu un planētu. Un es domāju, ka ir svarīgi uzklausīt visus šos zinātniskos datus un signālus tos dzird sabiedrība un jaunieši, bet uh, mums ir uh, jāstrādā, lai izstrādātu tīras uh, tehnoloģijas, un, diemžēl, bērni ir tie, kas mums saka, kas mums ir jādara tālāk. Paldies! Lī. Tālāk došu vārdu Šonam Kelijam. Lūdzu, Šon, jums vārds. Lielas paldies! Klimata pārmaiņu apkarošana man bijusi svarīga visu šī parlamenta sasaukuma. Priecājos, ka var piedalīties šais debatēs un priecājos arī par to progresu, ko esam parlamentā guvuši. Nu, gribētu izteikt arī komplementus komisāram Kaņētem, kurš tiešām ir spējis daudz ko panākt. Un paldies arī Basam Ekaitam, kas bijis tas virzošais spēks vai šai jomā visus pēdējos piecus gadus. Kā Dalīkundze teica, mūsu priekšā ir tāda politika, kas būs ārkārtīgi nozīmīga. Šī ir tā joma, kura tiešām mums bija jārisina, lai samazinātu emisijas kopumā. Jo tautsēmniecībai pieaugot, arvien vairāk uh, tie, nu, notiek šie pārbraucami. Es braucot, piemēram, nu, līdz Dublinas lidostē, pēc tam līdz Strasbūrai, arvien vairāk redzu smagās automašīnas uz ceļiem. Bet ja mēs nodrošināsim samazinājumu emisijās, tad mēs beigu beigās tomēr ne, nu, ne, nu, nesamazāsim transportu kopumā, bet gan panarni, par, padarīsim enerģijas izmantošanu efektīvāku. Manuprāt, tas ir labi. Es domāju, tāpēc varam būt vēl arī ambiciozāk turpmākajos gados, bet šis ir labs sākums. Mēs rīdu darām ko ļoti saprātīgu, pareizi un jārīkojas, jāiet uz priekšu soli pa solim. Tieši tādā veidā mēs palīdzēsim gan nozarei, gan, dar, gan apkārtējai videi. Paldies, labi, pa, labi paveikts darbs, paldies. Priekšredātājs saka paldies, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir noslēgusies un došu vārdu komisijas pārstāvim. Respektīvi, ka ņētas kungs, jums vārds lūdzu. Gracias, prezidente. Lielas paldies, priekšādātāji. Paldies jums, godājumie deputāti, par šīm debatēm. Un uh, atbildot, uh, gribu pirmām kārtām atbildēt uz tiešo jautājumu, ko man uzdeva Sošņērts kungs. Viņš teica, ko šis parlaments ir padarījis, paveicis klimata pārmaiņu labā. Un man atbildi ir daudz. Ko ir darījis Eiropas Savienība klimata pārmaiņu labā? Daudz ko pirm, līdz 2020. gadam mēs esam noteikuši ļoti ambiciozus mērķus, esam samazinājuši emisijas. 2017. gadā samazinājums bija vairāk par 22%, salīdzinot ar iepriekšējo atsaucas brīdi. Tāpat laikā IKP pieauga. Mēs esam samazinājuši emisijas, esam palielinājuši energo, atjaunīgos energoresursu izmantošanu, bet šis parlaments piecos gados ir patiešām paveicis būtisku darbu likumdošanas jomā strādājot pie enerģijas un klimata 38 gadus esmu darbojies politikās. Esmu sēdējis septiņās dažādās asamblējās, reģionāli un citur. Un jāsaka, nekur neatceros, ka būtu tik intensīvs likumdošanas darbs veikts tieši šai jomā. Un te nu man no sirds jāsaka paldies komiteju priekšādātājam Jeržī Buzikai, Valēns kundze, Lavijas kungam un visiem referentiem, sākot ar manu mīļo draugu Basaikūtu. Ļoti ietekmīgi, pa, iespaidīgi paveikts darbs ne tikai pie šī dokumenta, un jāsaka, tas, protams, nebija vienkārši arī viss šīs jaunās direktīvas, un tiešām šis ir tāds patiesības mirklis, jo ko mēs esam padarījuši, mēs esam izveidojuši būtisku tiesību aktu kopumu, kas nesīs rezultātus emisiju samazināšanā līdz 2030. gadam 40% apmērā un 2030. gadā mēs šos mērķus vēl mainosim un būs 60% samazinājums. Ļoti svarīgi ir šie mērķi. Un otrām kārtām, protams, arī ir palielināts krietni politiskais atbalsts šāda veida priekšlikumiem. Klimata enerģijas pakotnes ietvaros 80% balsu bija par šiem tiesību aktiem. Klimata pārmaiņa apkarošanas loma, un te neņem vērā rītdienas balsojumu, 76%. Tas tiešām ir tāds milzīgs rādītājs politi par politisko saliedētību. Un tas šai parlamentā, jāsaka, nebūtu nav tik bieži redzams. Un tas nozīmē, ka dialogs ir bijis lielīgs, ir palielinājusies izpratne par šo jautājumu, esam spējuši virzīt sarunas, iziet uz kompromisu, un, manuprāt, tiešām tā ir bijusi lieliska pieredze. Esmu piedalījies 71. trialogā, esmu ļoti dažādas saržģītas sarunas vedis, vairāk par 370 stundām esmu šādās sarunās pavadījis, un es gribu teikt paldies pilnīgi visiem, jo tas tiešām bija lieliski paveikts darbs. Un bez jūsu iesaistīšanās, bez parlamenta, parlamenta darba tas nebūtu bijis iespējams, jo tieši parlaments bija tas, kas vēl tālāk pacēla šo komisijas pausto ambīciju līmeni. Un tā ir, tāda ir šī iestāžu spēle, tieši tā mēs virzamies uz priekšu. Un domāju, ka tiešām šī sarežģītā, grūtā procedūra tāpat laikā nes līdzi milzīgu pievienoto vērtību. Šos tiesību aktus mēs piemērosim pēc gada un tālāk, un um, tālāk būs pārskatas klauzulas, pārskata klauzulas, ko izmantosim. Bet šis parlaments patiešām darbu vēl nebūtu nav nav beidzis, nē. Pēdējā sabiedriskās domas aptaujā, kas tika publicēta ceturtdien, lasīja, ka 77% potenciālo vēlētāju uh, globālo sasilšanu vērtē kā ļoti nozīmīgu kritēriju tajā brīdī, kad viņi domās par to, par ko balsot Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums iedzīvotāju prātos. Es domāju, ka Eiropas parlamenta vēlēšanās klimata pārmaiņa apkarošana būs viens no svarīgākajiem apspriežamajiem faktoriem. Un es gribētu mudināt jūs pilnīgi visus eh, darīt divas lietas. Pirmām kārtām skaidrojiet Eiropiešiem, kas ir tas, ko šais piecos gados esam izdarījuši. Un otrām kārtām sakiet, ko vēlties darīt turpmākajos piecos gados. Un tas, es domāju, ļaus jums vest sev līdzi lielāku iedzīvotāju skaitu. Arvien vairāk cilvēku tad dosies pie mm, vēlēšana urnām un eh, sapratīs, ka šis parlaments var ko dot. Un turpmākajos piecos gados mēs varēsim šo pakotni pabeigt, turpināsim darbu, darīsim to plecu pie pleca un līdz ar to Eiropas Savienību padarīsim par lielāko tautsemniecību, kas patiešām spēs eh, vidē draudzīgi attīstīties arī pēc 2020. gada. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs, paldies, ko mm, komisāra kungs tālāk došu vārdu referentam, un tas, protams, ir Bas Veikauts. Lūdzu, Bas. Lielas paldies, Pirmām kārtām, nu, tā kā mēs visi šeit esam tādā pateicības noskaņā nonākuši, es gribētu arī jums, ka ņetas kungs teikt paldies par visu paveikto darbu. Nu, un, protams, ka mums bija dažādi brīži, kad mēs nespējām saprasties, un arī šīs jūsu minētās stundas vienu otru pavadīju tieši ar jums. Un jāsaka, ka jebkurā brīdī dialogs katrā ziņā bija ļoti labs. Mēs varbūt nebijām vienas prātas, bet izrādījām savstarpēju respektu, cieņu, un tas ir tas īstais veids, kā virzīties uz priekšu. Jums ir taisnība, esam panākuši ļoti daudz ko klimata pārmaiņu jomā, mobilitātes jomā enerģijas darbā. Un tieši tā kā jūs teicāt, darbs nav noslēgts. Nē, e, mums ir vēl jāstrādā pie tā, tādas ekonomikas, kam ir neitrāla ietekme uz e, klimatu. Mēs vakar tikāmies ar Grētu Tunbergu, arī viņas balss šeit nozīmīgi izskanēja. Un jāsaka, arī rītdienas balsojums būs saistīts ar klimatu pārmaiņām, un jūs pareizi teicāt, ka arī vēlēšanās šis tēma, šī tēma būs svarīga. Gribēju teikt Petram Līsam, paldies, paldies, ka jūs atnācāt atpakaļ, jo es gribēju jums arī dzen atbildēt uz jautājumu par to, kur mēs parlaments esam, ko paveikoši. Un trīs lietās. Pirmām kārtām 2030. gada mērķi šobrīd ir juridiski saistoši. Sākotnēji tas eh, šai priekšlikumā neparādījās, un tas ir ļoti svarīgi, jo tas ir ļoti labs signāls. Otrām kārtām mēs esam no, noklājuši virkni vājās vietas, eh, nu, piemēram, šie superkredīti, kas, kas neļauj mums pie mērķiem nonākt tā vietā, ielikām etalons, jau salīdzinošos kritērijus, un visbeidzot uzlabojām arī uh, uz ceļas niedzamo pakalpojumu sadarbspēju, tā lai tas, kas parādās uz papīra, papīra var tikt īstenots arī dzīvē, un tas arī ir ļoti svarīgi. Un pēc dīzelgaitas mēs ļoti labi zinām, cik tas nozīmē. Tāpēc visi šie trīs elementi ir ārkārtīgi svarīgi. Papildus visiem šiem tehniskajiem uzlabojumiem, pārskatu klauzulē un tā tālāk un tā joprojām. Bet šīs trīs lietas patiešām nosūta ļoti skaidru signālu investoriem, ražotājiem par to, ka nākotnē ejam uz nulles emisiju tautsēmniecību un transporta līdzekļiem. Un līdz ar to turpināt strādāt tikai ar pašreizējiem tehnoloģijām, tas, tas nav nekāds izvēles variants. Nē, tas viss ir jāuzlabo. Tātad, lūk, gribēju gribēju jums līdzskungs šo atbildu sniegt. Paldies uh, vēlreiz visiem. Un, nu, un tad redzēsim rītdien balsojumā, kas notiks. Un skatīsimies pēc tam, ko varam darīt vēl tālāk, gaidot ANO samitu Ņujorkā septembrī. Jo es joprojām uzskatu, ka Eiropas Savienība var palielināt savu nacionālo ieguldījumu šo mērķu sasniegšanā un to darīt vēl pirms mēs dodamies uz Ņujorku. Redzu, ka arī komisāra kungs šeit jau nododas lūkšanām un šai reizē es viņam pievienojos. Lies paldies, saka priekšādātājs, ka stāldā kungs līdz ar to debats noslēgušās balsojums notiks rīt par šo dokumentu. L'ordine del giorno reca ora. Tālāk darba kārtībā nākamais ziņojums Andrzeja Gžiba ziņojums par tīro un energoefektīvo transporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu. Nu un uzreiz došu vārdu pašam referentam Gržība kungam uz četrām minūtēm. Lūdzu! Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki i koledzy. Priekšādātāji, ko, komisār kungs, dāmas un kungi, ir pagājis gads, kopš strādājam pie šī direktīvas projekta. Cenšoties veicināt uh, tīro, jeb vidē draudzīgu un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanu. Un varu teikt, ka aptuveni 60% iedzīvotāji. E, e, 60% transporta līdzekļu transporta sektorā rada šīs emisijas. Eh, ir nepieciešams sabiedriskajā sektorā, piemēram, eh, vidē draudzīgi auto, autobusi, aprīkojums, transporta līdzekļi. Lādējā tiks nodrošināta arī labāka pakalpojuma. Nu, tātad mums ir at vajadzīga atbilstīga motivu, motivācijas stimuli, piemēram, valsts iepirkumam, tā lai mēs šādā veidā varētu rēģēt uz nākotnes izaicinājumiem. Mūsu mērķi līdz ar to ir visai ambiciozi. Mēs vēlamies pārliecināties, ka šie mērķi ir tāpat laikā arī īstenojami. Piemēram, turpmākajiem apakšuzņēmējiem, varas iestādēm, kas slēdz šos kontraktus valdībām, bet tāpat laikā tā, lai tie nāktu par labu sabiedriskajiem transportam. Un tāpēc Eiropas Savienības finansējums būs ārkārtīgi nozīmīgs. Tieši iegādājoties jaunus vidē draudzīgus transporta līdzekļus sabiedriskā transporta vajadzībām. Direktīvā noteiktie mērķi ir saskaņoti ar um, tām iespējām un priekšrocībām, kas pastāv dalībvalstīs, bet, protams, ka um, jo vairāk ir šo tīro tehnoloģiju, jo vieglāk būs šos mērķus arī sasniegt. Tāpat laikā, protams, simtprocentīgi viss iepirkums nevarēs notrasināties tikai šādā vidē draudzīgā veidā. Tiks izmantotas arī konvencionālās tehnoloģijas, piemēram, hibrīdu transporta līdzekļu un tam līdzīgi, jo šie īpaši tīrie transporta līdzekļi, kas darbojas tikai uz elektrību, nespēs noklāt visu vajadzību, bet hibrīdu transporta līdzekļu nodrošinās labu pārēju uz šo nulles emisiju tautsājumniecību padarot iespēju vienlaikus uh, samazināt riskus, apmācīt personālu, izveidot infrastruktūru un tā tālāk. Mēs vēlējāmies pārliecināties, ka tiek nodrošināta arī atbilstīga elastība attiecībā uz zemu emisiju transporta līdzekļiem, un te runājām tāpēc par atbilstīgu definīciju tīriem transporta līdzekļiem, to iekļāvām direktīvā, te runājām arī par alternatīvām degvielām, un priecājamies, ka komisija izrādīja ļoti lielu pretimnākšanu strādājot pie šīs definīcijas. Direktīvā runājam par smagas noslūdzes transporta transporta līdzekļiem. Un tāpat laikā saprotam, ka šis jautājums ietekmēs, piemēram, sabiedriskā transporta autobusus un citu sabiedrisko transportu, un kopumā valsts iepirkums e, būs ciešā mērā ar to saistīts. Un tomēr tāpat laikā jāpatur prātā, ka, piemēram, autobusu ražotāji faktiski jau saprot, ka ir pieejamas vislabākās tehnoloģijas, un tāpēc Eiropas Savienībā esam jau identificējuši vairākus nu, tādus kā priekšgājējus, avangardiskus šai jomā, kas atbilstīgi var konkurēt arī pasaulē. Nu, piemēram, tāda firma kā Solāris eh, no Rietumu Polijas, no kuras nāku arī es pats. Uh, Šis uzņēmums ražo nulles emisiju un ogļūdeņu ražā ar, ar ūdeņu darbināmus autobusus. Un jāsaka, ir arī viņiem ļoti daudz klientu, kas šos autobusus ir gatavi iegādāties. Tāpēc mēs ceram, ka nulles emisiju tehnoloģijas un sačidinātā dabas gāze, biometāns, uh, Visas šīs degvielas ļaus mums nonākt pie tā, ka varam pāriet uz nulles emisiju sabiedrisko transportu un līdz ar to nodrošināt labāku gaisa kvalitāti. Biogāze, piemēram, lūk, arī varētu krietni labāk izmantot nākotnē. Un tas tiek arī minēts šai priekšlikumā par to runājām arī sarunu gaitā, to izkarojām. Un tas viss iekļaujas šais diskusijās par aprites ekonomiku. Mēs turklāt sapratām, ka jaunās tehnoloģijas, protams, kļūst arvien labāks un labāks, bet jaunās tehnoloģijas jau nebūtu eh, nerada tikai problēmas eh, tehnoloģiski, tās ir saistīts arī ar dažādu veidu vides eh, aizsardzību. Ir virkne, piemēram, tehnoloģija, kas rada problēmas vidē un var pat apkārtējo vidi ietekmēt negatīvi. Un tāpēc mums nepieciešams pātrināt visus šos procesus, kuru ietverā izveidojam labāku ražošanas sistēmu, piemēram, arī attiecībā uz litiju un citām baterijām, tā lai baterijas varētu izmantot atkārt atkārtoti, lai to izmantošanas cikls varētu tikt pagarināts, lai tās varētu pārstrādāt, lai izmantojamie materiāli būtu mazāk balstīt uz dažādiem eh, retajiem metāliem, un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas rūpniecības attīstīšanas nolūkos. Šīs videi draudzīgās baterijas, jā, Eiropai jāspēj pārliecināties, ka mūsu rūpniecības sektors ir konkurētspējīgs ne tikai cenu ziņā, bet arī tehnoloģiju ziņā. Un vēlos pārliecināties, ka mēs, protams, tā visa fonā radām arī jaunas eh, darba vietas, lai uzņēmumi paliek Eiropā un lai valsts līdzekļi tiktu tērēti apdomīgi un prātīgi, veicinot Eiropas nozars attīstību. Liels paldies visiem, kas piedalījās šajā darbā. Paldies ēnu referentiem. Protams, ka mums bija arī domstarpības, bet, manuprāt, mums ir izdevies tās diezgan veiksmīgi pārvarēt un nonākt pie laba kompromisa. Gribu teikt arī paldies eh, Eiropas komisijai. Viņi tiešām ļoti nozīmīgu lomu nospēlēja atsevišķos sarunu posmos un paldies arī Rumānijas prezidentūrai. Priecājos, ka mums ir izdevies nonākt pie tā, kas šobrīd ir mūsu priekšā vēl šajā sasaukumā. Lies paldies, godātais kolēģi, tālāk komisijas vārdā došu vārdu komisārei Violetai Bulčai. Lūdzu, jums vārds, komisārs Kundze. Grāsie, prezident. Paldies, priekšsādātāji. Godāmie deputāti. Komisija apsveic eh, iespēju šodien apspriesties par Kšība ziņojumu. Mēs vēlētos pateikties Kšība kungam un visiem ēnu referentiem par lieliski paveikto darbu. Un te es runāju nevis par šo konkrēto dokumentu, bet par visu procesu. Kā jūs norādījāt, sarunas nevienmēr bija vienkāršas, bet tās bija atklātas, un mums arī izdevās kaut ko panākt. Liels paldies par apņēmību no visu trīs likumdevēja puses. Un tieši pateicoties tam, mums ir izdevies panākt labus rezultātus. Uh, tīras mobilitātes pakotne. Līdz ar to publiskais sektors ir ieguvis ļoti nozīmīgu lomu, ko tas varētu tagad spēlēt Eiropas transporta dekarbonizācijā, jo īpaši autobusu sektorā, kur valsts iepirkums sastāda 70% no tirgus. Mobilizējot valsts iepirkumu un pārēju uz tīriem transporta līdzekļiem, šī direktīva ļaus mums pavirzīties uz priekšu un tuvoties bez emisiju mobilitātei. Mēs uzskatām, ka teksts, par kuru mēs vienojāmies trilogā 11. februārī, ir ļoti labs kompromiss ņem, un ņem vērā visas pozīcijas un prasības. Tas nodrošina ļoti augstas ambīcijas, bet vienlaicīgi atstāja arī elastīgumu piemērošanā, tā lai varētu panākt direktīvas mērķus, neredot pārāk smagu administratīvo un birokratīvo slogu valsts iestādēm. Pieņemot šo direktīvu, mēs ieviesīsim tīra transporta līdzekļa definīciju un noteiksim minimālos nacionālos mērķus valsts iepirkumam. Tā skaitā būs īpaši mērķi bez emisiju autobusiem. Esmu pārliecināta, ka trilogā panāktā vienošanās nosaka pietiekami striktu definīciju un tāpat arī tiek noteikti strikti, bet realistiski nacionālie mērķi. Tekstā tāpat arī tiek saglabāta elastība attiecībā uz to, kā dalībvalstis var sadalīt slogu, un proti tiks, netiks radīti papildu slogi atsevišķām valsts iestādēm. Daudzas mūsu pilsētas šeit var pieminēt Amsterdamu, Berlīni, Parīzu, Parīzi, Milānu, Ljubļanu, Mīnheni citas starpā. Uh, Ir daudz šādu pilsētu, kas jau tagad ir brīvprātīgi apņēmušās pildīt pat vairāk nekā pieprasa direktīva. Un tagad mēs palīdzēsim citām pilsētām sekot šo manis pieminēto pilsētu piemēram. Uh, Tāpat arī tiks pārskatīts direktīvas aptvērums, lai ietvertu uh, publisko iepirkumu, lai ņemtu vērā dažāda veida praksi, piemēram, um, noma un izīrēšana. Šādā veidā mēs varēsim